Good afternoon, everybody. Labdien, visi. I could use my hammer. Es varētu tagad izmantot savu āmuriņu, bet es domāju, ka labāk nē. Gribētu sveikt visus atpakaļ pēc vasaras brīvdienām. Ceru, ka brīvdienas bija patiešām izdevušās. Vai mēs varam pieņemt šīs dienas darba kārtību? Jā, labi, paldies. Paziņojumi. Gribēju jums atgādināt, ka šī sanāksme tiek pārādīta internetā tiešsaistē. Tagad aktuālākā informācija par komisāru uzklausīšanām. Pēdējā informācija, ko es saņēmu, ir tāda, ka man ir jānodrošina priekšsēdētāja komitejas apmeklēšana trešdien vakarā. Tad man tur ir jāierodas, un cerams, ka tad mēs zināsim, eh, kādi tad ir komisāru kandidāti un kad varētu būt uzklausīšanas. Cerams, ka um, tas varētu notikt jau trešdien um, pirms um, pēcpusdienas. Tātad, kā jau es minēju, komiteja priekšādētāju ārkārtas konference ir paredzēta šajā laikā, trešdien vakarā, un es gribētu arī lūgt koordinatoriem nos, nosūtīt vēstules gan komiteja priekšādātāju uh, konferences priekšādātājiem, gan arī Eiropas parlamenta priekšādātājiem. Tad, tad uh, šīs vēstules tika nosūtītas, lai nodrošinātu, ka uh, komisijā patērētā aizsardzība tiktu nodrošināta augstā līmenī. Tāpat arī mēs vēlamies, lai mūsu komiteja tiktu piesaistīta uh, visiem pasākumiem, kas ir saistīti ar starptautisko tirzniecību, uh, iekšējo tirgu, un šķiet, ka iekšējā tirgus definīcijā ir nu, tagad ieviestas izmaiņas attiecībā uz kompetencēm šajā jaunajā sasaukumā. Tāpat arī ir vairāki jautājumi, kur mēs esam sadarbojušies ar ekonomisko komiteju, ar ITRE komiteju. Un tāpat arī uh, attiecībā uz iekšējo tirzniecību. Uh, tas bija viss, ko es jums varēju tagad pavēstīt. Tiklīdz es zināšu, kad tiks organizētas uzklausīšanas, mēs jūs visus informēsim. Es zinu, ka agrāk komitejas deputāti bija iesaistīti ļoti daudzās uzklausīšanās, un es zinu, ka tas ir ārkārtīgi liels sloks, jo ir grūti savietot kalendārā visas uzklausīšanas, kas jūs interesē. Bet es gribētu jūs aicināt pildīt šos pienākumus, jo tā ir ļoti nopietna daļa Eiropas parlamenta pienākumos. Uh, Es atceros, ka pirms pieciem gadiem man bija ārkārtīgi grūti piedalīties dažādās uzklausīšanās, lai nodrošinātu to, ka es varu salīdzināt šos komisāru kandidātus, bet beigās man tas ļoti palīdzēja, es ko labāku pārskatu par deputātu kandidātiem. Satvinājos komisāru kandidātiem. Tagad e-sanāksmes. Gribu jums atgādināt, ka mēs darbojamies bez um, izdrukātiem dokumentiem, un jūs dokumentiem varat piekļūt caur e-sanāksmi aplikāciju. Šķiet, ka jūs visi to jau zinat, bet uh, ja jūs uh, nemākat liet, lietot šo aplikāciju, lūdziet palīdzību sekretariātam. Varbūt mēs varētu norganizēt uh, mācības par šo aplikāciju. Tagad iepriekšējās sanāksmes protokols. Vai ir kādi jautājumi? Varam tos apstiprināt. Labi. Tagad varam pievērsties balsošanai. Pirmais balsojums ir par pilnvaru deleģēšanu koordinatoriem. Šķiet, ka jūs visi apzināties, par ko šeit ir runa, taču Tātad te ir runa saskaņa par reglamenta 205. pānta otro punktu, ar kuru komitejas priekšēdētājiem tiek ļauts uh, sasākārdināt no sanāksmes un koordinatoriem pieņemt lēmumus. Un te ir runa par šo procedūru, par ziņojumu piešķiršanu, par uh, referentu nozīmēšanu. Un tāpat tur ir runa par to, ka komiteja var deleģēt papildu pilnvaras koordinatoriem, ja to vēlētos. Šķiet, te ir paredzēts elektroniskais balsojums. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartes. Kurš par? Twenty one. Divdesmit vienam deputātam vēl ir jānobalso. I still need three more people who've got their voting. Vēl trīs deputātiem ir jānobalso. Vai arī beigsim balsot? 25 par. Jā, šķiet vienam deputātam nebija balsošanas kartes 25 par un 3 pret. Pieņems. On... Tagad uh, apstiprināsim valodu režīmu. Es vēlētos norādīt, ka mēs mēģināsim nodrošināt uh, pēc iespējas lielāku telpu, tā lai būtu pieejams tulkojums visās valodās, lai būtu pieejamas 22 valodas. Mēs esam nodomājuši tā rīkoties. Es aicināšu sekretariātu vēlreiz pārbaudīt, vai mums patiešām ir vajadzīgas visas 22 valodas. Vai mums ir deputāti, kas runā visās 22 valodās. Tas mums ļoti noderētu. Man šķiet, ka ir vajadzīgs tulkojums visās valodās. Ja mēs sapratīsim, ka tiek nodrošināts tulkojums tādiem deputātiem, kas nepiedalās sanāksmēs regulāri, un ja viņi zina, ka viņi nepiedalīsies sanāksmēs, varbūt viņi varētu par to informēt sekretariātu, tā lai uh, tulki nestrādātu lieki, taču es tomēr labāk nodrošinātu tulkojumu, pat ja tas nav nepieciešams, jo es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēki dzirdētu, ko mēs sakām, un lai viņi to dzirdētu savā valodā. Paldies! Es patiešām uzticos priekšādātājai, taču šis pamatojums ir mazliet savāds. Ja tulkojuma nodrošināšana ir atkarīga no telpas lieluma, tad tas nav īsti pareizi. Mēs varam uh, runāt par ļoti svarīgiem likumdošanas priekšlikumiem mazās telpās un par mazāk svarīgiem priekšlikumiem lielās telpās. Tātad šis princips, ko minēja priekšēdētāji, mums noteikti būtu jāievēro. Tiek runāts par to, ka mēs varētu ietaupīt, uh, pārceļoties uz mazāku telpu, ja nu pēkšņi mums nav vajadzīgs tulkojums. Kā jau es minēju, es mēģināšu nodrošināt, lai visas mūsu sanāksmes notiktu lielākās telpās, kur ir uh, pieejams tulkojums 22 valodās. Manuprāt, uh, šajā komitējā darbojas deputāti vai deputātu aizvietotāji, kuri runā visās šajās 22 valodās. Var gadīties, ka arī citas komitejas vēlas vienlaicīgi izmantot šādas lielākas telpas, un tieši tāpēc rodas konflikti. Taču es izvirzīšu šādu lūgumu, un es ceru, ka šis lūgums tiks apstiprināts. Es saprotu, ka jums ir svarīgi e, darboties šajā komitejā, jo jūs esat aktīvi deputāte, jums ir būtiski runāt savā valodā. Patiešām šeit ir runa par patērētājiem, jo mēs taču pārstāvam patērētājus, un viņiem arī būtu svarīgi saprast, ko mēs sakām. Es vēlētos minēt vēl kādu argumentu attiecībā uz valodām. Šeit nav runa tikai par deputātiem, kas darbojas komitejā, bet arī par pilsoņiem, kas vēlas klausīties to, kas notiek komitejā. Ja komitejas sanāksme tiek pārādīta tiešsaistē, vajadzētu nodrošināt, lai uh, tiek nodrošināts tulkojums visās valodās, lai pilsoņi varētu to saprast. Galu galā tas eh, mūs darīs tuvākus eh, pilsoņiem, tas pilsoņus tuvinās Eiropas politikai. Mēs nedrīkstam tagad eh, radīt šķēršļus un barjerus, vai tiešām taupības pasākumi šeit ir tik svarīgi. Mums svarīgāk būtu stiprināt mūsu politikas akceptu. Šeit nav runa par taupīšanu. Uh, Šeit ir runa par to, vai deputāti izmanto tulkojumu šajās valodās. Jūs vēlaties nodrošināt, lai tulkojums uh, tiktu nodrošināts pat tad, ja zālē nav neviens, kas uh, klausītos šo tulkojumu. Tas ir mazliet atšķirīgāk, bet mēs mēģināsim tomēr darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Kā jau es minēju, mēs mēģināsim panākt, lai mūsu komitejai tiek piešķirta lielāka telpa pastāvīgi, un mēs varam izmantot visas 22 valodas. Metzolas kundze. Paldies. Lingua um, disponibli f'dan il-komitat. Liels paldies par jūsu ieguldītajiem pūliņiem. Es Eiropas parlamentā darbojos jau gadu Un es um, tagad novēroju pārmaiņas un arī evolūciju attiecībā uz maltiešu valodas nodrošināšanu. Dažās sanāksmēs tagad maltiešu valoda ir pieejama, bet citās savukārt tā vairs nav pieejama. Es uzskatu, ka INKO komiteja Maltas pilsoņiem ir ļoti svarīga. Mums šajā komitejā darbojas divi no sešiem maltiešu deputātiem. Uh, Un es uzskatu, ka Maltā ir daudz pilsoņu, kas seko līdzi tam, kas notiek šajā komitejā ar tiešās palīdzību. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā šo faktu. Galu galā uh, tagad viena trešdaļa no maltiešu deputātiem darbojas šajā komitejā, plus vēl arī tas, ko tikko minēju, ka maltieši Maltā klausās to, kas šeit notiek. Jā, es zinu, ka maltiešu valoda ir šajā sarakstā. Man tikko sniedza informāciju, ka mums ir apstiprināta lielāka telpa nākamajai sanāksmei oktobrī un arī eh, sanāksmēm 5. un 6. novembrī taču e, sanāksmē, kas ir paredzēta 17. novembrī un 3. un 4. decembrī, ir piešķirta telpa, kurā ir tikai 20 tokošanas kabīnes, nevis 22. Nu, mēs vēlreiz mēģināsim pārliecināties, vai nevarētu šo lietu labot. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, to nodrošinātu. Latviešu un igauņu valodas līdz ar to atkristu. Varbūt jūs varētu caur savu koordinātoru darīt mums zināmu, vai jums ir tas būtiski vai nē. Varbūt mēs varētu balsot par šo punktu ar šīm iebildēm, ko es tikko minēju. Tātad mēs balsojam par valodu profilu apstiprināšanu. Ir paredzēts elektroniskais balsojums. Formal. Četriem deputātiem vēl jānobalso. Diviem, vēl vienam. Viss. Pieņemts ar šīm iebildēm. Nākamais mums ir jāapstiprina koordinātoru ieteikumi par neizskatītajiem jautājumiem. Tas attiecas uz septiņiem atšķirīgiem dosijiem kur uh, pirmā lasījuma pozīcija tika pieņemta plenārsēdē iepriekšējā sasaukumā, un tas mums ļautu uzsākt uh, sarunas trilogā, lai šie dosie virzītos uz priekšu. Vai jūs piekrītat, ka šie septiņi nepabeigtie jautājumi būtu jāvirz uz priekšu, kā to ir ieteikuši koordinātori? Sākam balsot. close that vote. That's carried. Pieņemts. 28 pār 2 atturās. Tagad balsosim par budžetu. I would like to note that this has been. Es gribētu atzīmēt, ka šīs budžeta process bija īpašs vēlēšana dēļ. Es vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem, jo viņiem bija jāpaveic ļoti liels darbs pavisam īsā laika periodā. Tas nozīmē, ka pār dažiem atsevišķiem grozījumiem vajadzēja balsot ar rakstisko procedūru. Parasti tā nenotiek. Domāju, ka to vajadzētu atkārtot apsvērt arī nākotnē. Es apspriedos ar referenti, un viņi saka, ka šīs process nebija ideāls, taču, ņemot vērā vēlēšanas, ņemot vērā to, ka deputāti nebija klāt, un bija ļoti ierobežots laiks, mums vajadzēja rīkoties šādā veidā. Vai kāds vēlētos izteikties no tiem, kas strādāja pie šī dokumenta, vai arī mēs varam uzreiz sākt balsot? Paldies! Priekšādātāji! Paldies eh, visām politiskajām grupām un ēnu referentiem, kas ļoti smagi strādā pie šī jautājuma. Man bija tikai divas nedēļas, lai sagatavotu projektu, tas bija vēlēšana laika grafika dēļ. Domāju, ka mūsu sadarbība bija ļoti laba, tur, kur tas bija iespējams. Tas, protams, bija ļoti noderīgi. Attiecībā uz dažiem grozījumiem mēs tos nevarējām atbalstīt, taču domāju, ka jums ir pilnīga taisnība sakot, ka nākamgad mums būs vairāk laika. Es gribēju minēt kādu lietu, un tas ir pilotu projekti. Par to vajadzētu padomāt visiem. Esmu ārkārtīgi pateicīga par vienu no šiem pilotu projektiem. Te bija runa par um, MVU um, digitālo darba kārtību. Uh, Nākamnedē, nākamgada atsevišķā budžeta lūni, līnija pilotprojektiem mums, kā info komitejai, būs ļoti uh, būtiska. Mums vajadzēs nākt klajā ar tādiem priekšlikumiem, kas uh, atbilst, atbildīs budžeta komitejas prasībām un kas uh, varēs tikt veiksmīgi apstiprināti. Uh, Es gribēju priekšsēdētāji tikai teikt, ka nākotnē mums vajadzētu padomāt par labāku sadarbību, lai atbalstītu tādus pilotprojektus, kas eh, budžeta komitejai varētu šķist atbilstoši. Un eh, vēlreiz eh, gribētu teikt, ka labprāt diskutēšu par šiem jautājumiem un ar prieku gaidu arī tagad balsojumu. Maria Cortini. Sorry. Mulțumesc mult, doamnă președintă, așa cum pre, uh, prezent. Paldies, Grabīnī kundze. Kā jau Katrīna teica, laika nebija daudz, taču es gribētu šeit uh, pieminēt kādu principiālu jautājumu. Ļoti ilgu laiku esmu uh, strādājis pie budžeta jautājumiem, esmu darbojusies kā ministre un uzskatu, ka nākamgad uh, ļoti būtiski būtu rīkoties savādāk. Sākot jau no šķēršļiem, ko esam pieredzējuši mūsu dalībvalstīs. Attiecībā uz MVU mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai mēs atrisinātu problemātiskās sasāpējušās lietas. Mani priekšlikumi nevarēja tikt iekļauti pašreizējā budžetā, taču es uzskatu, ka nākamgad mums ir vajadzīgs ilgāks laiks apspriedēm. Mums ir vajadzīgi arī jauni pilotprojekti. Ja vecie pilotprojekti nedarbojas, tad mums ir jābūt novatoriskākiem. Mums ir jāpārvar tās problēmas, ar ko saskaras MVU piekļuva finansēm, piekļuva valsts konkursiem un tā tālāk. Neviena no šīm problēmām līdz šim nav atrisināta. Mums vajadzētu labāk sadarboties ar komisiju un vajadzētu būt pragmātiskākiem attiecībā uz pasākumiem, kas mums ir jāpieņem. Mums ir jānodrošina reāli pasākumi ar reālu ietekmi. Būt mēs varētu tagad pāriet pie balsojuma. Pirmums, pirmais mums ir jāapstiprina balsojums blokā attiecībā uz uh, rakstiskās procedūras rezultātiem. Tas bija 3. septembrī. Kurš par? Vēl desmit cilvēkiem jābalso. Es gribētu redzēt, ko saka EKR grupa, kā ir jābalso. Paldies! Liels paldies! Beidzam balsot. 34 nobalsoši, 30 par, 4 pret, neviens nav atturējies. Un tagad balsosim par ziņojumu. And there's oral amendment by the rapporteur first. Vispirms eh, referentes mutiskais grozījums. Oral... Vai visi ir apmierināti ar mutisko balsojumu? Mēs varam uh, balsot paceļot roku. Pieņemts. Pirmais grozījums. So the first part of Pirmā grozījuma daļa ir atkritusi, tāpēc, ka mutiskais grozījums ir pieņems, taču mums ir jābalso par pārējo grozījumu. Kurš par? Pret? Nav pieņemts. Otrais grozījums ir atsaukts, trešais grozījums kurš par? Pret? Ceturtais grozījums kurš par? Pret? Piektais grozījums, kurš par? Kurš par? Pret? Pieņemts. Tātad trešais, ceturtais un piektais grozījums ir pieņemti. Un tagad galīgais balsojums par um, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Vēl pieciem jābalso. Beigsim balsot. 28 par, 4 pret. Neviens nav atturējies. Labi, paldies. Tagad paziņojumi par nākamajām sanāksmēm. Nākamās sanāksmes tātad būs no 9 un pēc tam no 3. trešdien 24. septembrī un ceturtdien 25. septembrī. Mums ir sanāksme pulkstens 9, kur iespējams notiks arī balsojumi, bet sanāksme, kas bija paredzēta pulkstens 3, visticamāk nenotiks. Vai viss tagad ir skaidrs? varat attiecīgi izdarīt atzīmes savos kalendāros, un informāciju par komisāru uzklausīšanām iesniegšu tik līdz tā būs pieejama. Tagad eh, sanāksme tiks noturētais slēgtām durvīm. Tas nozīmē, ka preses pārstāvi nevar būt klāt. Palīgi un personāls var atrasties zālē. Tiksimies ar eh, Tieslietu ģenerāla direktorāta ģenerāldirektori Fransuāzu Lebailu.